Okay, colleagues, shall we start? Dargie kolēģi, vai mēs varam sākt darbu? So my apologies for... Es atvainojos, ka mēs sākam ar nokavēšanos. Es kā parasti nācu no citas sanāksmes un sākumā gribētu piedāvāt izmainīt darba kārtību. Pirmkārt, septītais un astotais punkts kopīgās debats par uh, vīzu kodeks ir jāatliek, un um, devītais līdz vienpadsmitais uh, punkts tiks uh, skatīts 15 minūtes agrāk nekā sākotnējā darba grafikā paredzēts. Tātad tie, kam ir jāierodas uz šiem punktiem, būtu jāinformē, lai viņi var ierasties laicīgi. Ja kādam ir iebildumi, Nē, nav iebildumu, tad varam apstiprināt darba kārtību. Šodien uh, tulkojums būs pieejams visās valodās, izņemot gēlu valodu. Neviens neiebilst, jā? Ja? Koordinātoru ieteikumu apstiprināšana. 26. aprīļa sanāksmes informācijas dokumentu atradīsiet savā dokumentu mapē. Uh, Un otra piezīme, Bodil Valero ir iecelta par uh, referenti par Frontex status nolīgumu ar Albāniju. Te tiek uh, te teikts consent EP file. Jā. Tātad Eiropas parlamentam ir jāsniedz piekrišana šim nolīgumam. Uh, Vai komiteja var atbalstīt šos ieteikumus, ko iesaka koordinātori, un neredz, ka kāds iebilstu? Labi, tad eh, deleģētie un ieviešanas tiesību akti. Šā gada 7. maijā komisija pieņēma jaunu deleģēto tiesību aktu, kas papildina direktīvu 849 no 2015. gada ar regulatoriem tehniskiem standartiem attiecībā uz centrālo kontaktpunktu uh, pārstāvju iecēšanu un par noteikumiem, kā tas viss darbojas. Pamattiesību akts ir uh, direktīva par uh, finanšu sistēmas uh, uh, izmantošanas novēršanu terorismu finansēšanai un būs paziņojums visiem Libe deputātiem ar Libe vēstkopu starpniecību par šī akta uh, pieņemšanu, un mums ir divi mēneši kā parlamentam, ja vēlamies iebilst pret šo priekšlikumu. Un iekšējais termiņš lībē, lai iesniegtu ieteikumu, rezolūcijas projektu veidolā ir 28. maijs 12. Tātad, ja jūs vēlties iebilst, lūdzu, eh, iesūtiet eh, savu iespējamo rezolūcijas projektu līdz 28. maijam 12.00 Lieba sekretariātam. Tad trīs komisijas ieviešanas uh, lēmuma projekti arī ir saņemti. Pirmkārt, uh, par datu uh, pieeju ieceļošanas un izceļošanas sistēmā un tajā pie, tādā pielikumā. Otrkārt, par um, datu um, grozīšanu un dzēšanu iekļau, ieceļošanas un izceļošanas sistēmā, un treškārt uh, par datu ievadī šajā sistēmā un tās pielikumā. Un pamatiesība akts ir regula 222 6 2017. gada regula, kas izveido iesļošanas un izsmirošanas sistēmu. Jums ar uh, vēstkopu starpniecību par to tiks ziņots, un ja vēlties iebilst, tad lūdzu informējiet Lībe sekretariātu pirms 21. maija. Labi, līdz ar to uh, varam pāriet pie trešā darbkārtības punkta, kas ir pirmais saturiskais punkts darbkārtībā. kārtībā gada ziņojuma prezentācija par 2017. gadu. Tas ir Balestēro kundzes ziņojums par Frontex konsultatīvā fóruma patiesību jautājumos. Um, un tas ir arī Štefan Klestars ziņojums, kurš ir Frontex konsultatīvā fóruma pamatiesību jautājumos priekšādātais un vecākais politikas speciālists, iezīvītu bēgļu dienests, apus jūs sveicu šodien šeit. Uh, Tad došu uzreiz jums vārdu, lai jūs varat stādīt priekšā šo ziņojumu. Balestero kundze, jums pirmajai vārds, lūdzu. Labdien, liels paldies, priekšsādātājs kundzi. Tā nav pirmā reize, ka esam šeit, bet eh, kā vienmēr esam ļoti pateicīgi par ielūgumu un ar nepacietību gaidām šīs diskusijas šoreiz par mūsu aktivitātēm 2017. gadā fórums. Sākumā gribu uzsvērt to, ka mēs esam konsultatīvs uh, orgāns, uh, sniedzot padomus Frontex, un to mēs visu laiku uzsveram savos ziņojumos, ka mums nav ne mandāts, ne kapacitāte uzraudzīt uh, to, vai pamatiesības uh, ir ievērotas un uh, nav arī mums tādas iespējas nodrošināt, ka tas tiek darīts. Un tomēr mēs turpināsim strādāt pie tā, ko mēs darām, proti identificēt riskus un iedrošināt Frontexu, izmantot visas iespējas, uh, lai stiprinātu pamatiesības ar tās aktivitāšu starpniecību. Pēdējos gados ir bijušas vairākas aktivitātes, kas ir saistītas ar uh, dažādajām izmaiņām. Uh, Um, aģentūras mandātā un aktivitātēs, un šobrīd arī attīstās uh, um, integrētā robežu pārvaldes stratēģija, un tādā izpratnē mēs arī turpināsim aicināt Frontex ievērot pamatiesības. Un tomēr, un ņemot vērā mūsu mandāta ierobežojumus, mēs vēlamies uzsvērt arī to, cik svarīga ir pamatiesību ierēģņa uh, Uh, uh, loma uzraugot Frontex aktivitātes uh, un arī jūsu iesaiste un tas, ka jūs cieši sekojat aģentūras darbām, ir ļoti svarīgi un mēs to atbalstām. Jūs visi esat saņēmuši ziņojumu kopiju, to mēs publicējām pagājušajā nedēļā un mēs ar prieku gaidām debatas. Uh, kas eh, būs šodien, un gatavojoties šīm diskusijām, Štefans un es, mēs tikai ieskicēsim dažus punktus, kas ir uzsvērts šajā ziņojumā. Pirmkārt, atgriešanās, kas ir saistīts ar paplašināto mantātu un plašajām aktivitātēm, ko Frontex ir veicis. Um, šajā jomā ir, ja nemaldos, 47% pieaugums atpakaļ nosūtīšanas jautājumā. Mēs kā fórums esam Uh, pievērsuši savu uzmanību aģentūras operacionālajām aktivitātēm, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs labāk saprastu, kā aģentūra darbojas un tādējādi varētu uh, sniegt uh, tādus būtiskus ieteikumus, kas var arī ietekmēt aģentūras aktivitātes. Ņemot vērā tos novērto, novērojumus, ko esam veikuši, mums jau ir bijušas vairākas diskusijas ar Frontex pārvaldību un arī ar valdes pārstāvjiem. Uh, piemēram, par um, drošības uh, noteikumu pieņemšanu attiecībā uz uh, non-refoulement principa uh, ievērošanu. Tā kā Frontex uh, paplašanās, uh, jūs droši vien uh, nebūsiet pārsteigti, ka mēs šajā jomā arī turpināsim strādāt 2018. gadā. Otrs aspekts, ko gribētu uzsvērt, ir bērnu aizsardzība. Uh, Kā tas ir aprakstīts eh, ziņojumā, esam snieguši detalizētus ieteikumus gan par bērnu aizsardzību, gan par um, bērnu aizsardzības politikas pieņemšanu aģentūras ietvaros. Mēs cieši sadarbojamies arī ar pamattiesību īrēni šajā jomā, un viņa noteikti arī šos uh, aspektus ar jums apspriedīs. Bet strādājam arī pie uh, eh, visaptrošu stratēģijas. Uh, pieņemšanas. Tas palīdzētu Frontexam, lai uh, bērnu aizsardzība būtu uh, tāds uh, elements, kas uh, caurvītu visu viņu darbību un nevis būtu tikai atsevišķs uh, jautājums. Un mēs esam ieteikuši, uh, ka tas būtu nepieciešams šajā situācijā. Trešais aspekts, ko gribu uzsvērt, ir šai komitijai ļoti svarīgs jautājums Eh, individuālo sūdzību mehānisms, kas tika pieņemts ar jauno regulu. Un jo īpaši mēs arī turpmāk iesakām Frontex pieņemt jaunus noteikumus, eh, kas labāk ņems vērā mūsu ieteikumus un uh, kas šo mehānismu padarītu par pieejamu un būtisku. Un pamatiesību pārstāve šajā komitejā, kad vēlreiz izteicās, viņa tiešām arī uzsvēra to, ka ir bijušas tikai 19 sūdzības, tikai 5 bija pieņemamas, un uh, daudz droši vien piekritīs, ka tas neatspoguļo patieso situāciju jomās, kurās Frontex strādā. Mēs apspriedīsim uh, to arī 16. konsultatīvā fóruma sanāksmē nākamnedēļ un turpināsim pie šī aspekta strādāt. Un ceturtā joma, pirms dodu vārdu Stefanam, ir dzimuma joma. Balstoties uz uh, veikto darbu kopš 2015. gada fórumā, mēs arī šogad esam ieteikuši dzimuma aspektu iekļaut visās Frontex aktivitātēs. Um, Te ir patiesībā desmit ļoti konkrētu rīcību saraksts, ko esam iekļāvuši mūsu ziņojumā. Un viens no iemesliem, kāpēc es to uzsveru, ir tas, ka mūsu ieteikumi eh, ļoti pozitīvi tika uztverts Frontex, un mēs jau esam sākuši sarunas ar aģentūras eh, pārvaldes eh, struktūrām, lai šādus ieteikumus izteiktu arī gada gaitā. Uh, un darbs pie dzimumu jautājumiem uh, tiek uh, plaši atbalstīts, un tas tiek veikts uh, sadarbojoties ar um, Frontex pamatiesību pārstāvi. Paldies. Un tagad vārds Stefanam. Report in form of a duet, so I'm the second part of it. Mēs parasti ziņojumu prezentējam divatā, un es esmu otrais šajā duetā. un tika uzsvērts jau to, cik svarīgs ir pamatiesību pārstāvi darbs šajā darbā, lai ievērot pamatiesības Frontex aktivitāties. Šajā kontekstā man ir jāuzsver vēlreiz eh, tas princips, ko mēs visu laiku atkārtojam, un tas tiek atkārtots arī šajā komitejā. Mēs aicinām atvēlēt pietiekam daudz personālu, gan skaitā, gan pieredzes ziņā pamatiesību pārstāvim. Tagad mazāk kā 2% no aģentūras darbiniekiem strādā šajā nodaļā. Ņemot vērā daudz plašāko mandātu un plašākās kapacitātes aģentūrā, uh, tas nav pietiekami, arī ja raugāmies uz plašāko ietekmi uz pamatiesībām, kāda ir Frontex aktivitātēm. Un jāmin būtu arī tas, ka lielākā daļa darbinieku, kas strādā um, pamatiesību pārstāvja uh, pakļautībā, sniedz galvenokārt uh, tehnisko atbalstu. Tātad tie ir daži darbinieki, kas uh, uh, veic šo te pamatiesību pārstāvja uh, uzdevumu pildīšanu. Un mēs uzskatām, ka šī situācija ir jāmaina, ka plašāka kapacitāte un vairāk darbinieku ir jāatvēl šiem uh, uzdevumiem gan vairāk darbinieku, gan eh, labāk kvalificēti darbinieki. Otrakārt, mēs joprojām diskutējam eh, ar Frontex par eh, viņu sadarbību ar trešajām valstīm. Turcija un Lībija ir lieliski piemēri, um, kā pamatiesības. Uh, Uh, tiek uh, skatītas sadarbībā ar trešajām valstīm. Runājot par Frontex operācijām, tad uh, galvenokārt tiek strādāts vidusjūras reģionā un ir runa arī par NVO piedalīšanos glābšanas operācijās. Es gribu aicināt visus, kas eh, iesaistās eh, glābšanas aktivitātēs un meklēšanas aktivitātēs, dot prioritāti drošībai un aizsardzībai, runājot par uh, migrantiem laivās. Tam ir jābūt absolūtajai prioritātei, salīdzinot ar jebkuriem citiem jautājumiem. Tajā pašā laikā Fórums eh, vēlreiz uzsver savas bāžas par Frontex aktivitātēm Ungārijā, jo Ungārijas likumdošanas izmaiņas eh, um, praksē ir eh, sāsnājušas risku Frontexam pārkāpt pamatiesības Ungārijā. Un visbeidzot gribētu minēt, ka Frontex pamatiesību stratēģija Atcerēsimies, ka Frontex eh, izstrādā eh, pamatiesību stratēģiju, tā ir izstrādāta un tagad ir laiks to pārskatīt. Tas joprojām ir neizdarīts uzdevums un konsultatīvais eh, fórums ir gatavs atbalstīt šogad šo pārskatīšanu. Mēs ceram, ka mūsu piedāvājums tiks pieņemts un galvenajam mērķim ir jābūt tādam, ka pamatiesību stratēģija atspoguļo uh, to, ka, uh, pamatie, uh, ka Frontex darbība uh, tagad vairāk ietekmē pamatiesības. Paldies! Es domāju, ka visi, kas ir klāt, daudz mūsu nav, bet visi grib izteikties. Šis ir jautājums, kas ļoti daudzus interesē. Uh, Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības pamatu, pamatvērtībām, un ir tiešām satraucoši eh, dzirdēt, eh, kāda ir situācija. Ir septiņi runātāji pieteikušies. Birgita Sīpela pirmā lūdzu. Paldies, liels paldies arī par eh, šo ziņojuma prezentāciju. Komentējot jūsu teikto, dažkārt mums rodas iespējas, ka Eh, pamatiesība birojas ir eh, tikai tāds kā alibi visam pārējam, kas notiek Frontex aģentūrā. Un eh, kāpēc tā ir? Šeit uzsvaru likšu uz diviem jautājumiem. Pirmkārtām, ne jau pirmo reizi Frontex izrāda nevēlēšanos uh, um, sadarboties ar pamatiesību biroju, un tas, protams, ir uztraucoši, jo pašreizējā formātā šim birojam, diemžēl, nav vajadzīgās kapacitātes, lai tas varētu veikt savas funkcijas, tā skaitā, lai varētu kontrolēt uh, Frontex uh, pamatiesību ievērošanu, kā to paredz regula. Un otrkārt, vairāk runātāji to jau pieminēja, uh, vēl ar viena mm, fórumam nav piešķirta informācija, jo īpaši specializēta informācija par mm, dažādām atsaucēm un instrumentiem. Šie ir paši svarīgākie punkti, un šeit noteikti ir vajadzīgi risinājumi. Ko mēs varētu paveikt? Eh, ko jūs ieteiktu parlamentam darīt, lai mēs kopīgi varētu atrast risinājumu šiem jautājumiem? Lielas paldies, nākamais runātājs. Paldies priekšādātāji, paldies arī par uh, prezentāciju, saka Kostera kungs. Konsultatīvā fóruma igadējā ziņomā tiek teikts, ka Frontex ir ievērojami samazinājis darbinieku skaitu Ungārijā. Vai ir pieejama informācija par Frontex amatpersonu skaitu, kas vēl ar vienu uzturas Ungārijā. Vai līdzīgi pasākumi tiek veikti arī Horvātijā, kur regulāri tiek dokumentēti cilvēktiesību pārkāpumi, ko ir paveikušas daudz iesaistītās puses pēdējo gadu laikā. Tāpat arī Frontex izpildirektors ir norādījis, ka Frontex klātbūtne varētu samazināt vardarbību uz robežām, Tāpat arī tas ļautu dokumentēt apstākļus uz vietas. Vai jūs zināt, vai Frontex ir dokumentējis šādus cilvēktiesību pārkāpumus pret eh, patvēru meklētājiem Ungārijā vai Horvātijā? Un ja tā ir, vai um, publiski ir pieejami šādi ziņojumi? Mēs redzam, ka pēdējie notikumi ir vēl vairāk sāsinājuši risku, ka Frontex ir iesaistīts ļoti lielos cilvēktiesību pārkāpumos. 2017. gadā vairāk nekā 3200 pretiesisku izraidīšanu ir noticis gan Serbijā, gan Horvātijā, un 4100 cilvēku tika izraidīti no Ungārijas saskaņā ar nesnajiem UNHCR ziņojumiem. Tāpat arī e, tiek dokumentēti vairākie gadījumi, kad Frontex amatpersonas ir piedalījušās vai arī bijušas par lieciniekiem neveicīgai vardarbībai pret patvēru meklētājiem. Vai e, Frontex e, apzinās šo situāciju un vai Frontex iekšējā dokumentācijā uh, ir informācija par šiem pārkāpumiem, kas ļautu vērsties pret šādu veidu apgāvojumiem. Paldies tagad Kiničī kundze. Paldies, priekšsādātāji. Vēlētos pateikties mūsu viesiem, un jo īpaši es vēlētos paust savu pateicību, tāpēc, ka šoreiz tā nav tikai pieklājība, te ir runa par uh, to, kā viņi ir centušies eh, pasargāt eh, nepilngadīgos no cilvēktiesību pārkāpumiem. Es ļoti rūpīgi sekoju līdzi šādiem gadījumiem, jo uzskatu, ka tieši nepilngadīgajiem ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Jau ievadā tika minēts, ka ir vajadzīga globāla stratēģija, lai varētu atrisināt nepilngadīgo un arī imigrantu nepilngadīgo problēmas. Esam runājuši par šiem jautājumiem jau vairāk kārtā, pat arī plenārsēdē ir nobalsots par attiecīgu rezolūciju, un mēs arī esam mēģinājuši veicināt to, lai mm, nepilngadīgie saņemtu mm, pozitīvāku attieksmi un mm, lai rīcība attiecībā uz viņiem būtu piemērota viņu situācijai. Es Gribētu zināt, kas tieši būtu jāņem vērā un ko mēs varētu darīt, lai atbalstītu jūsu darbu, mēģinot nodrošināt nepilngadīgajiem vajadzīgo aizsardzību. Lielas paldies eh, mūsu viesiem! Es eh, vēlētos uzdot eh, jautājumu, vai jūs varētu mums sniegt vairāk informācijas par situāciju Lībijā. Mūsu dalībvalstīs, eh, diemžēl, nevēlas eh, neko par to dzirdēt, un te ir runa arī par Eiropas institūcijām, kas rīkos tāpat. Tiek eh, pievērtas acis uz to, ka tiek apmācīti vietējie bruņotie spēki, kuru uzdevums ir tikt galā ar bēgļiem un migrantiem. Mēs arī zinām, ka Šie spēki īsnībā ir bruņoti grupējumi, kas tagad var vērsties ar represijām pret migrantiem un bēgļiem. Varbūt jūs varētu sniegt mums vairāk informācijas. Es gribētu zināt, ko mēs varētu iesākt. Varbūt mums vajadzētu saukt pie atbildības mūsu dalībvalstis un arī Eiropas institūcijas, kas ir pievērušas acis uz to, kas notiek Lībijā. Jūs noteikti to pārzinat labāk. Par Ungāriju. Kessler kungs pieminēja situāciju Ungārijā, kur Frontex, kā jūs minējat, minējāt, riskē tikt iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos, par kuriem ir atbildīga Ungārijas valdība. Es domāju, ka mēs esam pelnījuši saņemt vairāk informācijas par to, kas notiek. Spinelī kundze. Liels paldies! Liels paldies par šo prezentāciju! Es eh, vēlētos eh, atsaukties uz manas kolēģis Sīpels teikto. Uh, Es eh, domāju, ka ir jābūt kaut kādai iespējai izvairīties no mm, alibī vai aizbildinājumiem. Ir jānodrošina lielākā caurredzamība, ir vajadzīgs vairāk personāla un ir jānodrošina labākā piekļuve dokumentācijai. Vēl citi punkti, kuras eh, gribētu saņemt skaidrākas atbildes. Tie attiecas uz uh, atpakaļ nosūtīšanu uz Lībiju. Jūsu ziņojumā tiek runāts par uh, bažām, konsērns, bet uh, netiek uh, precizēts, kas tās ir par organizācijām. Es gribētu zināt, kuras personas tieši jūsu formā ir paudušas uh, šīs bažas. Ziņamā tas nav pateikts, tur ir runa par vārdarbību un tā tālāk, bet eh, jūs arī zināt, ka šeit ir runa par izvarošanām, par nāvis gadījumiem, par pavērdzināšanu. Nepietiek līdz ar to ar šādiem vispārīgiem apzīmējumiem. Mums ir jāsakās daudz skaidrāk. Vēl daži punkti, kur ir vajadzīga lielāka skaidrība. Tiek eh, konstatēts, ka uz Eiropu vēlas ierasties eh, mazāk migrantu, bet no otras puses eh, nāves gadījumi ir daudz vairāk. Tie ir divi faktori. kas jūsu ziņojumā netiek pietiekami labi izskaidroti. Tas eh, varbūt ir sasaistāms arī ar to, ka šis ir 2017. gada ziņojums. Pēdējais jautājums - piekļuvi informācijai. Runājot par krāsta apsardzi, pirms divām nedēļām komisijas pārstāvis Matijas Sols šeit minēja, ka pastāv uzraudzības mehānisms, kas ļauj konstatēt iespējamus uh, gadījumus, kad eh, vara tiek izmantota ļaunprātīgi. Un šeit eh, tika minēts arī tas, ka uh, ir sagatavots ziņojums par šo uzraudzības mehānismu. Vai jūs esat saņēmuši šo ziņojumu? Jebkurā gadījumā pirms divām nedēļām komisija šeit šajā sanāksmē runāja par šādu ziņojumu. Kēlērs kundze. Liels paldies! Paldies arī par darbu, ko jūs ieguldāt šajā konsultatīvajā fórumā. Šis darbs ir nu dien ļoti noderīgs un mūsu komiteja un arī viss parlaments eh, cīnās par to, lai šis darbs varētu turpināties. Mums ir vajadzīgas šādas amatpersonas, kas iestājas par pamatiesībām. Mūs eh, patiešām uztrauc, ja pamatiesība amatpersonas nevar izpildīt savus uzdevumus tikai tāpēc, ka šajos amatos nav nozīmēti cilvēki. Mēs varam atcerēties, ka mūsu komitejai vajadzēja izdarīt zināmu spiedienu līdz eh, Frontex beidzot nozīmēja šādu pamatiesību amatpersonu. Varbūt mums vajadzētu to vēlreiz atkārtot, mums vajadzētu uzsvērt, cik Um, būtiskas ir abas šīs institūcijas mūsu komitejai gan konsultatīvais fórums, gan arī šī pamatiesība amatpersona. Un nu, varbūt mēs varētu arī nosūtīt vēstulī Frontex, norādot, ka šis amats ir jāizpilda un tāpat arī konsultatīvajam fórumam vajadzētu saņemt visus vajadzīgos dokumentus. Vai nu šeit ir runa par stratēģiju, vai arī par citiem dokumentiem, kurus jūs pieminat savā ziņojumā. Uh, Tāpat arī konsultatīvā forma rekomendācijas nedrīkstētu ignorēt. Protams, ļoti labi, ka šāds fórums ir izveidots, bet ja jūsu rekomendācijas gandrīz nekad neņem vērā vai tās vienkārši ignorē, tad eh, tas jau neko nedod. Tas izklausās ļoti labi, ka pastāv šāda pamatiesība stratēģija, bet vajadzētu nodrošināt, lai tiek organizētas vismaz kaut kādas debatas. Uh, Nu jā, protams, Frontex varbūt arī neņems vērā pilnīgi visu, ko tam iesaka, bet eh, konsultatīvam fórumam ir jābūt pārliecinātam, ka jūsu darbs tiek eh, respektēts un ka jūsu darbu aģentūra uztver nopietni. Varbūt eh, priekšādātā varētu nosūtīt vēstuli šim Frontex vai konsultatīvam fórumam. Parlamentam būtu nozīmīgi uh, uzsvērt, ka mēs atbalstām fórumu. Un tas ir tāds kaut kas uh, ļoti niecīgs, ko mēs varam izdarīt, nerakstot nekādus garus ziņojumus un tā tālāk. Jūs pieminējāt arī Frontex sadarbību ar trešajām valstīm un cik uh, svarīgi būtu, ja tiek uh, izvērt, ka tiktu izvērtētas pamatiesības pirms tiek slēgti līgumi. Un noteikti, ka mēs varētu to ņemt vērā. Mēs varbūt varētu uh, um, nodrošināt šo ieguldījumu no savas puses. Paldies, tagad Sargentīnī kundze. Paldies, priekšādātāji. Pilsoņu um, brīvību komiteja viesojās Bulgārijā. Mm, mēs apskatījām Turcijas robežu. Mēs tikāmies ar robežsargiem un arī ar Frontex operāciju. No pilsoniskās sabiedrības misijas laikā mēs uzzinājām, ka tāda, kad Frontex piedalās robežsardzē, tad visas procedūras tiek ievērotas un cilvēktiesību pārkāpumi nenotiek. Taču, ja Frontex nepiedalās, tad eh, parādās vairāk problēmu. Es eh, gribētu zināt, vai tiek runāts par situācijas leģitimēšanu vai jūs esat par to runājuši ar Frontex vadību. Pēc tam, kad es atgriezos no vizītes Bulgārijā, es eh, sapratu, ka Frontex nekad nepiedalās robežsardzes procesos eh, negaidot. Parasti tas tiek darīts pēc eh, Nacionālās robežsardzes uzaicinājuma. Šajā gadījumā tā ir Bulgārijas robežsardze. Un Te nav runa par uh, to, ka kaut kādā veidā tiktu kontrolēts robežsardzes darbs, bet uh, Frontex līdzdalība nozīmē to, ka uh, robežsardzes procedūras ievēro konkrētus standārtus. Attiecībā uz situāciju Ungārijā jūs minējāt, ka Frontex varbūt nevarētu šajos gadījumos turpināt savu parasto darbu. Protams, ka vairs nav tik daudz problēmas Ungārijas robežas, bet eh, šīs problēmas tomēr vēl ar vien pastāv. Es īsti nezinu, kādu īsti lomu Frontex varētu spēlēt pie ārējās Schengenes robežas ar milzīgu žogu, kur eh, cilvēku nav nemaz tik daudz. Uh, Kāpēc mēs varētu gribēt eh, redzēt eh, Frontex uz šīs robežas? Es eh, rādzu jūsu ķermeņa valodu, bet jebkurā gadījumā pabeigšu savu jautājumu. Varbūt Ungārijas valdībai ir kaut kāda argumentācija, kāpēc Frontex vajadzētu tur turpināt darboties. Tad, kad mēs runājām par Eiropas robežu un krasta apsārdzi, tad mēs pieminējām, ka, ja gadījumā kāda dalībvalsts neveic savus pienākumus uz savas robežas, tad uh, pārējās valstis varētu nosūtīt savu robežu sārdzi. Protams, ka tā bija tikai teorija, jo vēl ar vien tas ir konkrētās dalībvalsts pienākums, un šeit um, arī Frontex ir jāievēro attiecīgās valsts jurisdikcija. Uh, Varbūt jūs varētu man paskaidrot, kādas ir attiecības starp konkrētām dalībvalstīm un uh, Frontex uh, biroju Varšavā. Vai uh, atbildība tagad tiek skatīta citā gaismā? Es vēlētos, lai jūs sīkāk pastāstītu arī par līgumiem ar trešajām valstīm. Kolēģi pieminēja Lībiju un Turciju, bet uh, jūs arī nu pat dzirdējāt, ka ir sagatavots ziņojums Um, un tāpat arī ir Frontex līgums ar Albāniju. Es domāju, ka ja mēs nodosim robežsardzi trešajām valstīm un būs uh, arī kāda no Eiropas aģentūrām klāta, tad kādu lomu šeit spēlēs uh, Frontex? Pēdējais runātājs Jurekungs. Īsnībā manu jautājumu jau uzdeva Anna Gomeša. Gribēju uzdot jautājumu Kēslera kungām. Vēlējos, lai viņš eh, mazliet vairāk pastāstītu par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, ko iespējams ir veicis Frontex uz Ungārijas robežas. Kādas eh, darbības jūs tieši domājāt? Tāpat arī gribētu zināt, kādas apsūdzības varētu izvirzīt Frontex amatpersonām. Paldies! Paldies! Pirms eh, došu vārdu runātājiem, es vēlētos pati iestarpināt pāris komentāru. Jūs pieminējāt, ka Frontex izrādā nevēlēšanos īstenot pamatiesību standartus un rekomendācijas. Āna Gomeša norādīja, ka eh, dalība valstīs izliekas neredzām pamatiesību pārkāpumus. Uh, Es domāju, ka varbūt te ir runa pat par pretējo. Varbūt tā ir, nevēlos izmantot šo vārdu, bet varbūt tā ir pat stratēģija vai arī pieeja, ko veicina dalība valstis. Līgums ar Lībiju nav kaut kas tāds, ko dalībvalstis pieņem nejauši. Gal galā šeit dalībvalstīm ir jāperakstās, un īstenībā te nav runa par to, ka tās kaut ko nezina vai izliekas nezinām. Tas tiek darīts tīši. Un tagad mans otrais komentārs. Noteikti, ka pamatiesību aizstāvis neko tādu neatrisinās. Tas ir jādara politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem un noteikti, ka te ir runa arī par Eiropas parlamentu. Piekrītu Skā Kellerei. E, domāju, ka Klodām Moraisam vajadzētu nosūtīt vēstuli šīs komitejas vārdā. Šajā vēstulē vajadzētu apskatīt vairākus punktus. Nav runa tikai par vajadzīgo kapacitāti un to, ka ir jāizpildā zināmi amati. Mums ir jādomā par to, kā tiek piemēroti cilvēktiesību standārti. Uh, Mums ir jādomā arī par visiem šiem līgumiem, ir jāpaskatās arī uz budžetu. Budžetu varētu izmantot kā instrumentu, kas eh, ļautu sniegt plašāku atbalstu. Labi, tagad jums vārds, lai jūs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. It was a lot of complicated and complex question, and I'm not that sure. Paldies. Es, protams, saprotu, ka nevarēšu paspēt atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Lūdzu, paturiet prātā, mēs nenovērojam ne ārējās robežas, ne arī Frontex. Man ir radies iespējas, ka mums pat ir mazāk informācijas par um, atsevišķiem jautājumiem nekā jums. <clears throat> details. Um, Mr. Köster. Dažas detaļas varbūt. Man nav precīzu skaitļu par to, cik daudz ierēģu e, strādā Horvātijā un Ungārijā. Jums ir jāuzdod šis jautājums Frontex. Un Tātad jūs varētu palūgt eh, attiecīgi Frontex informāciju statistiku, cik daudz eh, virsnieku ir iesaistīti viņu operācijās katrā valstī. Es ar nolūku saku, ka mēs nesam informēti par uh, Frontex uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas būtu dokumentēti. Es esmu pārliecināts, ja šādi dokumenti pastāvētu, mums par tiem būtu informācija, bet Es, protams, arī nevaru apgalvot, ka šāda pārkāpuma absolūti nav bijis, bet nekādas dokumentētas informācijas mūsu rīcībā nav. Jūs pieminējāt incidentus Horvātijā. Par to ir bijušas diskusijas. Bet mēs uzskatām, ka ka šie incidenti nenotika uh, Frontex veicot savas operācijas. Tātad uh, viņiem nav mandāta to izpētīt. Mēs esam Frontex konsultanti. Mēs nevaram iesaistīties pilnīgi visos viņu darbības uh, uzdevumos uh, pie ārējām robežām. Gomešas kundze. Mūsu rīcībā nav informācijas par Lībijā notiekošo. Jā, pilsoniskās sabiedrības organizācijas NVO ir gatavojušas ziņojumus par Lībijā notiekošo. Arī Amnesty International ir sagatavojis šādus ziņojumus. Bet mūsu rīcībā nav papildus informācijas no mūsu pirmavotiem, jo mums tāda nav. Bet noteikti pieskārāties ļoti svarīgam jautājumam. Mēs esam arī to allaž iztirzājuši. Frontex vajadzētu ļoti pamatīgi izvērtēt situāciju pirms tā iesaistās sadarbībā ar trešajām valstīm. Ja mēs runājam par sadarbību ar Albāniju, varu to pieminēt, bet katrā ziņā neesmu neko dzirdējis par cilvēktiesību situāciju par pārkāpumiem Albānijā. Nevar tātad jums nekādu papildus informāciju šajā sakarā sniegt. Spinelli kundze. Operācija Sofija nav Frontex operācija. Tādēļ, domājot par to, kādu darbu mēs veicam Frontex paspārnē, uh, es jums nevaru pastāstīt neko par šo operāciju. Un tas, lūk, arī ir viens no politiskajiem aspektiem. Ir daudz dažādu spēlētāju, kas piedalās dažādās operācijās, un nenorisinās pilnīgi nekāda informācijas apmaiņa, uh, nav arī monitoringa, lai varētu pietiekam labi izvērtēt to, kā šīs operācijas ietekmē cilvēktiesību situāciju. Pirms uh, es pārāk izplūstu savā runā, pieminēšu vēl tikai dažas aspektus Tātad Bulgārijas Turcijas robeža. Jūs pieminējāt ļoti interesants argumentus. Ja Frontex birojas atrodas kādā valstī, protams, ir iespējams labāk kontrolēt tur notiekošo. Un ja Frontex tur nav, tad neviens īsti nezin, kas notiek. Ungārijas sakarā šis arguments jau izskanēja. Mēs teicām lieliski, ja jūs rīcībā ir informācija, bet ja jūs neko neiesākat ar šo informāciju, nu tad tai nav nekādas vērtības. Ja jūs ne, nezināt, ko iesākt, iegūstot šo informāciju, nu tad varbūt vispār nevajag neko darīt konkrētā teritorijā. Es šeit nerunāju ne par kaut kādiem konkrētiem incidentiem, kur esot it kā iejaukti Frontex virsnieku cilvēktiesību pārkāpumos. Uh, Es gribu pateikt, ka mums patiešām ir ierobežots pilnvaras. Tas, kas notiek Ungārijā, nozīmē, ka um, drošība un aizsardzība patvēruma meklētājiem vairs netiek garantēta. Mums ir jāsaprot, Kā tad Frontex var uh, veicināt daudzināt pamatiesību ievērošanu? Mums rīcībā nav informācijas par to, kas ir noticis. Mēs analizējam šo uh, operāciju ietvaru un tad varam izdarīt secinājumus. Un varam pateikt, vai Frontex vajadzētu pamest šo valstu vai nē. Paldies. Thank you very much. Paldies, saka Balestēro kundze. Stefans ļoti pareizi atspoguļoja, mēs esam, nu, tādā grūtā situācijā, tika uzdots tik daudz jautājumu, un mums, protams, vajag arī uh, uzņemto informāciju apstrādāt, analizēt. Izskanēja jau doma ka mūsu struktūras e, pastāvēšana lielā mērā ir e, iespējama pateicoties Eiropas parlamentam un pateicoties jūsu nepārtrauktajam atbalstam e, un aktīvai iesaistē, mēs varam veikt savu darbu. Labi, ka izskanēja arī tādi konkrēti priekšlikumi par um, dažādiem uh, dažādām problēmām. Ja mēs runājam par uh, cilvēktiesību biroju, par uh, tā darbinieku skaitu, mēs konstatējām, ka komisārei ir nepieciešams minimāls darbinieku skaits, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus. Ja mēs runājām par šo ierēģu dienas pakāpēm, tad, eh, protams, arī tas vēl ir jāizvērtē, kādos ietvaros šie cilvēki var rīkoties, eh, balstoties uz kādām, eh, kādiem noteikumiem viņi var darboties. Ja mēs runājam par piekļuvi informācijai, tas ir, protams, ārkārtīgi sarežģīts lauciņš un ir arī citreiz uh, informācija, kas varbūt netiek uzskatā, uzskatīta par tik būtisku. Uh, Mēs arī regulāri dodamies uz vietām, kur norisinās Frontex operācijas, arī uh, migrantu atgriešana, atgriešanas operācijas. Mums uh, ļoti bieži tiek piegādāta informācija, kas ir būtiska, un tas notiek saulaicīgi. Ir arī citas instances, no kurām mēs uh, patiešām vēlētos informācijas saņemt ātrāk. Uh, ņemot vērā arī jauno notikumu attīstību, lai varētu saprast, ko tad darīt un kā rīkoties ātrāk. Mēs, protams, turpināsim konstruktīvas diskusijas ar Frontex, lai varētu strādāt aktīvāk un lai mēs arī varētu viņa darbu tā produktīvāk papildināt. Tika runāts arī par uh, pamatiesību situāciju un vai Frontex klātbūtne kādā valstī to ietekmē labvēlīgi vai nē. Mēs, protams, vēlamies, lai Frontex uh, uzliktu šo uh, tiesību ievērošanas latiņu augstāk, lai būtu arī monitorings, kā pamatiesības tiek ievērotas, bet, diemžēl, uh, dažreiz to nav iespējams garantēt. Mums ir jāizskata katrs gadījums atsevišķi. Uh, Un, protams, tas nav tas vienkāršākais darbiņš. Ļoti labi, ka jūs pieminējāt um, ANO augstā bēgļu komisāra izteikumus arī par bēgļu izraidīšanu, par uh, nogādāšana atpakaļ izcēlesmes valstī. Mm, Stefans teica, ka mēs neesam novērošanas struktūra, mēs nevaram jums tagad detalizēt atbildēt, bet, protams, arī šīs jautājums kādreiz ir jāpaceļ iztirzāšanai. Mēs, protams, esam gatavi jūs uzklausīt, mēs arī esam gatavi paziņot Frontex to, ko jūs mums šodien paudāt, visas jūsu bāžas un raizes. Ir jābūt arī par šo, jārunā arī par sūdzību mehānismu, kas ir jāplūko kā viens no mehānismiem, kas garantē to, ka pamatiesības tiek ievērotas. Ja ir bijis, piemēram, konstatēt cilvēktiesību pārkāpums, tad ir jādomā par šī sūdzību mehānisma izmantošanas iespējām. Pieminot bērnus, bija dažādi ieteikumi arī tika runāts par dažādām atbildības jomām un resursu piešķiršanu. Mēs rūpīgi sekojam situācijai. Mēs ceram, ka pateicoties šogad jaunajai cilvēktiesību stratēģijai, mēs vairāk uzmanības varēsim pievērst arī bērniem, migrantiem un viņu tiesību ievērošanai. Mēs ar Frontex par to esam runājuši, jo pat tiešām pastāv reāla vēlme kaut ko darīt arī šajā jomā. Es mēs eh, centāmies atbildēt uz tiem jautājumiem, eh, kas attiec uz mūsu darba jomu. Keislera kungs, ja drīkstu tikai piemetināt, Dažreiz varētu šķīst, ka pamatiesību aģentūra nevar uh, neko izdarīt, neko nevar ietekmēt, bet patiesībā tā dara ļoti vērtīgu darbu. Bet, eh, protams, aģentūrai vajadzētu tādu paplašinātāku mandātu, jo tai ir grūti vienmēr uh, darbu padarīt eh, godam, jo trūkst kaut vai arī darbinieku. Paldies! Paldies, ka jūs ieradāties pie mums un arī atbildējāt uz kolēģi jautājumiem. Jautājums ir ārkārtīgi būtisks, un mēs varētu patiešām palūgt, lai mūsu komitejas priekšsēdētājs uzrakstītu vēstuli Frontexam, runājot gan par praktiskiem jautājumiem, tādiem kā darbinieku skaitu atvēloto budžetu, bet pieminēsim, protams, arī politisko dimensiju. Un tad uh, Klots varēs šo vēstules uzmetumu izsūtīt kolēģiem, lai tie varētu to papildināt. tiesa, ka bieži vien notiek aizbildināšanās ar dokumentu konfidenciālo raksturu, neļaujot tiem piekļūt. Dažreiz tas ir pamatoti, bet citreiz tā tas nav. Mums katram, gan deputātam, gan pilsonim ir tiesības pieprasīt piekļuvu dokumentiem, un ja tā tiek liekta, mums ir tiesības vērsties tiesā. Ja mēs kaut ko gribam uzzināt, ja mēs vēlamies konkrēti informāciju iegūt, tad mums ir tiesības to pieprasīt. Paldies, ka ieradāties. Vai. Okay, kolēģis. Kolēģi, esam nedaudz iekavējuši, bet domāju, ka tagad sarausim. Tagad eh, ceturtais un piektais darbkārtības punkts - vienošanās starp ES un Islandi par papildus noteikumiem finanšu atbalsta instrumentam eh, ārējo robežu un vīzu jomā iekšējās drošības fondu no 14. līdz 20. gadam un līdzīga vienošanās ar Šveici. Abu referentu šodien nav klāt. Pirmais ir Primdāla Vīstisena kungs no EKR grupas. Viņš šodien nevarēja būt sēdē. Otro uh, ziņojumu ir sagatavojis Klods Murājs, kurš arī acīm redzami nav ieradies. Vistisena kungs lūdza, lai priekšsēdētāji nolasa viņa paziņojumu. Uh, saskaņā ar regulu 515 šķērstvīta 2014 tās valstis, kam ir jāievieš uh, un jāizmanto Schengenas nolīgums, uh, ir arī iesaistījušās uh, finanšu atbalsta mehānismā ārējo robežu un vīzu režīma dimensijā Islandē. jānosaka arī Islandes uh, iesaist Islandes uh, pienesums ES budžetā. Mēs vēlamies uh, uzņemties savu atbildības daļu, lai efektīvi un augstā līmenī vienot, harmonizētu, kontrolētu ārējās robežas ņemot vērā arī eh, cīņu pret nelegālo imigrāciju un eh, garantētu labu ārējo robežu aizsardzību, ņemot vērā arī visas pamattiesības. Referenta kungs eh, iesaka, lai EP, tātad Eiropas parlaments, dotu savu piekrišanu šim priekšlikumam pēc iespējas ātrāk. Tās ir Vistisena kunga uzstāšanās beigas un ir līdzīgs līgums uh, paredzēts ar Šveici. Moraesa kungs arī piedāvā šajā sakarā pēc iespējas ātrāk parlamentam dot zaļo gaismu šim nolīgumam, un es ceru, ka arī ēnu referenti piekritīs tam. Vai kāds no ēnu referentiem vēlas izteikties? Te prēkungs, paldies. Gribēju priekšsēdētājs kundzi jums tikai pateikt, ka pilnībā piekrītu abiem referentiem. Labi, ļoti labi. Vai vēl kāds izteiksies? Nē? procedurāli grozījumi ir jāiesniedz līdz 16. māja pūzdienas laikam pulkstens 12.00. Balsošana ir ieplānota 24. maijā. Manā darba kārtībā ir pieminēts, ka Eiropas komisija grib kaut ko piemetināt. Nu, es nezinu, ja viss ir viens prāts vai ir kāda īpaša vajadzība vēl dot vārdu komisijai. Labi, tagad sastais darba kārtības punkts. Referenci ir klāta. kultūras eh, izstrādājuma imports. Pagājušā gada 13. jūlijā eh, tika piedāvāts eh, sagatavot regulu, lai varētu vērsties pret šādu kultūras, preču kultūras izstrādājumu nelegālu tirgošanu un kontrabandu. Inta un Imko komitejas ir kopīgiem spēkiem atbildīgas par šo ziņojumu, un referents ir Krīza Gonusa kungs. Viņš ir klāt, bet Spinelli kundze varbūt eh, beidziet tagad novērst referentu uzmanību. Krīsa Gonas kungs, lūdzu jums vārds. Izdobiņas. Uh, dear colleagues, uh, cultural goods heritage have irreplaceable cultural. Dargie kolēģi, kultūras preces, tām piemīt ļoti liela kultūrālā vēsturiskā vērtība. Protams, šī vēsturiskā nozīme ir ļoti svarīga mūsu sabiedrībai kultūras mantojums nav atjaunojams, to nevar aizvietot un apmainīt bet tagad šīs kultūras preces bieži vien tiek pakļautas sociāliem, ekonomiskiem, tehnoloģiskiem izaicinājumiem ņemot vērā dažādas dzīves jomas. Negodīga kultūras preču tirzniecība ļauj finansēt tīra, terorismu, ļauj izvairīties no nodokļu maksāšanas, kā arī ļauj atbalstīt organizēto noziedzību. Saskaņā ar aplēsēm eh, šo preču tirgus vērtība ir starp 6 līdz 8 miljardiem dolāru gadā. Tas ir trešais lielākais nelikumīgais tirgus, kas seko pa pēdām uzreiz ieročiem un narkotikām. Papildus tām esam saņēmuši informāciju, ka teroristi tādi kā ISIS izmanto šo melno tirgu, lai paši varētu sevi finansēt kultūras preces, mākslas darbi, kas tika izpostīti un nolaupīti Sīrijā, Irākā, Jemenā, bieži vien tiek pārdoti Eiropas izsoļu namos, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienībā spēkā ir likumdošana, kas liedz tur, tirgoties ar šīm valstīm, kas liedz no tām iepirkt kultūras preces. Tāpat arī tika ieviesti izstrādājumi, ievesti izstrādājumi no uh, Sīrijas pilsētas Palmiras. Uh, šie priekšmeti, kultūras priekšmeti nonāca Eiropā, un tur tie tika tirgot, ņemot vērā, ka šeit ir ļoti daudz maksāt spējīgu klientu. Jā, ir ļoti grūti pielika punktu šādai nelegālai tīrzniecībai, jo, protams, kapitāla un personu brīva pārvietošanās tam spēlē tikai par labu. Dalību valstīs ir arī atšķirīgas jurisdikcijas un likumi, kas jāpiemēro attiecībā uz izlaupītiem mākslas priekšlikumiem, nevienmēr tiek piemēroti harmonizētā veidā visā Eiropas Savienībā. Eiropas uh, Savienības un starptautiskie likumīgie instrumenti, kas ir jāizmanto arī pieprasot uh, šādu priekšmetu atgriešanu nav pietiekami pilnvērtīgi. Ņemot vērā visus šos komponentus, nav nekādu šaubu, ka ir jāuzlabo regulējošais ietvars izlaupītu kultūras preču atgriešanai izcelsmes ziņā pašreizējā regulā, kas attiecas uz kultūras priekšmetu tirzniecību, ir izvēlēts pareizais virziens, bet ir jābūt vēl ambiciozākiem izlaupīšana, kultūras priekšmetu kontrabanda, tajā skaitā arī no muzejiem, bibliotekām, arhīviem, arheoloģiskiem izrakumiem ir nelikumīga. Mēs eh, bieži vien vērojam, ka šie priekšmeti ir iegūti negodīgā ceļā, pat bruņot konfliktu rezultātā. Tos uh, tirgo teroristi, noziedzīgas organizācijas. Arī Grieķijā mēs esam piedzīvojuši šādu priekšmetu ienākšanu. Tas ir uh, jāizskauž, dalību valstīm ir jāievieš atbilstoši pasākumi gan preventīvu rakstura, gan arī cīnoties pret nelikumīgu šādu kultūras priekšmetu tirzniecību. It sevišķi tādu priekšmetu izniecību, kas iegūti bruņota konflikta rezultātā. Ir jāgarantē, lai šie priekšmeti droši tiktu atgriezti izcelsmes valstī lai cīnītos pret šo priekšmetu negodīgu pārobežu tirzniecību, ir jābūt labai likumdošanai. Ja dalību valstīm ir pietiekams aizdomas, ka šie, šos priekšmetus ir ieguvušas noziedzīgas arī teroristu grupas, ir eh, jāpieprasa arī visa attiecīgā dokumentācija, lai būtu vienoti priekšnosacījumi attiecībā uz regulas eh, īstenošanu. Uh, Izpilda e, vara ir jāliek komisijas rokās, lai tā uh, ieviestu normas attiecībā uz uh, pagaidu ieviešanu uz certifikātiem, visām atļaujām, kā arī procedūrām, kas attieksies uz šo priekšmetu um, nogādāšanu atpakaļ to valstī, to izcelsmes valstī ir jāizveido arī uzticama elektroniskā datu bāze, lai varētu garantēt vienkāršu informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Lai garantētu caurskatāmības un demokrātijas ievērošanu, pilnvaras ir jāpiešķir komisijai pēc caurskatāmā garā notikušām sarunām starp eh, parlamentu, padomu un komisiju, kā arī konsultācijām ar ekspertiem. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu 250 gadu uh, vecuma robežas noteikšana nav pieņemama. Es uzskatu, tādā veidā nevarēs pietiekami efektīvi aizsargāt kultūras preces, eh, nevarēs izskaust nelikumīgo tirzniecību pilnībā, uh, domājot par to, cik svarīgi e, šie mākslas darbi ir dažādās jomās, gan runājot par arheoloģiju, literatūru, mākslu, tēlotāju mākslu. Tādēļ es piedāvāju minimālo uh, vecumu noteikti uz 55 gadiem. Tas, manuprāt, ir objektīvāk. Lai kavētu uh, kultūras preču, kultūras priekšmetu nelikumīgu tīrzniecību, ir jābūt labākām procedūrām. Un uh, importētājam arī uh, šīs izvedamās preces uh, ir uh, jāuzrāda muitā, pēc tam ir jābūt arī uh, visiem dokumentiem kārtībā. Mēs tepat varam runāt arī par um, priekšnoteikumiem, kas attiecas uz faunu, floru un citiem priekšmetiem. Runājam arī par antīkiem priekšmetiem, papirusiem, eh, dažādiem manuskriptiem, arheoloģiskas un mākslas nozīmes darbiem. Protams, tirzniecības izmaksas un birokrātija tas varētu paaugstināt, bet ir jāgarantē drošība, ir aktīvi jācīnās pret nelikumīgu kultūras priekšmetu tirzniecību un tās blaknēm. Importētāja paziņojumā ir e, jābūt arī informācijai par šo priekšmetu īpašnieku, par to, ka šie priekšmeti ir e, ievesti no izcēlesmes valsts likumīgā veidā, neskatoties uz to, ka, e, piemēram, arī valsts, kurā priekšmeti tiek ievesti, ir parakstījis UNESCO atbilstīgo likumdošanu. Ja šie kultūras priekšmeti tiek nogādāti ES muitas zonā, tiem ir jābūt papildinātiem ar e, šo importēšanas paziņojumu, kas ir minēts pirmajā un otrajā priekšlikuma pāntā. Ja priekšmeti uz laiku tiek aizturēti vai konfiscēti, jāpiedāvā arī garantijas, lai tos varētu saskaņ, uzglabāt saskaņā ar visiem starptautisko tiesību uh, priekšnosacījumiem un normām. Protams, arī e, tajās valstīs, kas visvairāk cieši no bruņotiem konfliktiem, ir jābūt labam arheoloģisko un mākslas, e, arheoloģisko izrakumu un mākslas e, muzeju novērošanai, lai varētu labāk vērsties pret šādu kontrabandu. Ir jābūt preventīvajiem pasākumiem, lai nepieļautu turpmāku mākslas priekšmetu izlaupīšanu. Dalību valstīm ir eh, arī jāorganizē. Mm, informācijas kampaņas, lai cilvēki netiktu mudināti iepirkt šos priekšmetus, kas tiek pārdoti nelegāli. Ir jābūt kontrols mehānismiem, ir jābūt informācijai, kas ir pieejama visās dalību valstīs, lai informētu šos mākslas priekšmetu iepirkējus un citas ieinteresētās puses. Komisija bez kavēšanās ir jāpieņem uh, noteikumi. Es kā referents, ar prieku uzklausīšu kolēģi viedokļus, lai uzlabotu šo priekšlikumu un arī, uh, lai aktīvāk cīnītos pret nelikumīgu šo priekšmetu izniecību ES. Paldies referentam, man ir divi runātāji pieteikušies, Kester kungs un Gomešs kungs, lūdzu. Kolēģis, ja Mr. Dargie kolēģi, Kristogonas kungs, liels paldies par šo te jūsu ziņo projektu prezentāciju. Komisija ir izteikusi priekšlikumu, lai uh, apturētu terorismu finansēšanu ar uh, kultūras priekšmetu tirzniecību, starpniecību. Uh, jā, tas ir svarīgs mērķis, bet tas nevar būt vienīgais iemesls, lai apturētu šo organizētās noziedzības veidu. Tā ir kopīgā um, at atmiņa, mūsu kopīgā civilizācijas atmiņa, kas ir apdraudēta, tirgojoties ar kultūras precēm. Mēs zinām, ka nopietnas uh, antīko preču daudzums tirgū um, nāk no nelegāliem uh, um, avotiem, un tas uh, nelabojami eh, kaitē visai cilvēcei un tai, tās kultūras atmiņai. Ja kultūras priekšmeti tiek izņemti no to konteksta, tad iedzīvotājiem tiek atņemtas eh, viņu tradīcijas, eh, un tas uh, grauja reģionu kultūrālo atmiņu. Šīs te saiknes uh, sagraušana vēl veicina uh, tālāku uh, karskartu reģionu dezintegrāciju. Nolaupīti uh, priekšmeti nav arī uh, derīgi zinātniskai pētniecībai. Arheoloģisko izrakumu vietu um, izlaupīšana ir notikusi arī agrāk, pirms Sīrija un Irāka tika skartas, bet tagad tas ir sasniedzis industriāls apjomus. Uh, kamēr ir iespējams ienesīgi tirgoties ar nelegāli uh, iegūtiem uh, kultūras priekšmetiem un nopelnīt naudu bez uh, būtiska riska, šīs te um, darbības turpināsies, laupīšana turpināsies arī nākotnē. Tāpēc ir jāaizsargā kultūras preces. Uh, Un jāstrādā arī ar uh, Eiropas privāto kolekcionāru tirgu, jo tur ir šis pieprasījums. Un kultūras preces, kas ieceļo uh, Eiropas uh, Savienībā, būtu jābauda ne tikai um, importa nodevu kontekstā, bet jāspriež arī par to, kuram tad būtu tiesības kontrolēt šos te kultūras mantojuma priekšmets, manuprāt, uh, visai sabiedrībai tie pieder, un diskusijās par šo jautājumu ir jārunā arī par to, vai, vai antīgu priekšmetu privātī īpašums vispār var pastāvēt. Bez privātajiem kolekcionāriem šis melnais tirgus, nelegālais tirgus, kura, uh, kurš sagrauj kolektīvo atmiņu, eh, droši vien sagrūtu. Bez eh, privātām kolekcijām sabiedrībai būtu iespēja šos priekšmetus uh, um, aplūkot vai e, izmantot tos e, zinātniskai pētniecībai. Tātad kādi ir iemesli uh, tad uh, kolekcionēt antīkos priekšmets, ja Eiropas parlaments vēlas aizsargāt kultūras mantojumu pasaulē un uh, vēlas uh, um, kavēt um, noziedzīgas prakses, uh, lai kalpot Eiropas pilsoņiem, tad uh, nav nekāda cita veida. Uh, Eh, privāts eh, īpašums eh, nedrīkst būt attiecībā uz antīkiem priekšmetiem. Kesterkungs, vai jūs varētu lūdzu noslēgt? Jā, es vēl 30 sekundes runāšu, lūdzu. Da, lielākajā daļā izcelsmes valstu uh, jau kopš 19. gada antīku priekšmetu privātīpašums ir nelegāls, un uh, Un tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu turpināt pieļaut šādu tirzniecību ar antīkiem priekšmetiem. Es ceru, ka Lībe atzinums ies šajā virzienā. Liels paldies! Paldies, Gomešs kundze, lūdzu! Could, uh... Es varētu atbalstīt kolēģa Kestnera tikko teikto, bet es uh, arī piekrītu, ka tas nav vienīgais iemesls, kāpēc mums eh, ir vajadzīga rīcība pret, eh, vēršoties pret nelegālo antīko priekšmetu tirgu, tirdzniecību, bet eh, šis iemesls cīņa pret terorismu ir ļoti svarīgs. Mēs zinām, ka terorismu finansēšana um, notiek izmantojot um, antīko um, izraku tātad ja, izrakumu izlaupīšanu Sīrijā, Irākā un nesen arī Lībijā, un tas ir veids, kā teroristi finansē savas aktivitātes, bet es piekrītu, ka ir vēl citi iemesli, tieši tie, ko jūs, kolēģi, minējāt, un mums vajadzētu par to satraukties. Un tagad gribu pajautāt referentam. Es uh, centīšos arī turpmāk iesaistīties uh, turmākajā darbā. Gribu pateikties referentām par viņa darbu un pajautāt, vai viņš ir apsvērs arī e, to, kāda loma brīvostām ir e, šajā jautājumā, proti, ka tur bieži vien ilgtermiņā tiek glabātas šīs preces, lai labāk izvairītos no um, iestāžu kontrolas un noslēptu e, šo te nelegālo preču izcēlesmi. Tas ir tas, ko mēs eh, Pānams dokumentu komitejas ietveros sākām eh, pētīt. Mēs devāmies uz Luksemburgu, apmeklējām Luksemburgas brīvostu un tiešām ir satraucoši, ka jautājumi, kurus uzdevām Luksemburgas finanšu ministram, viņam taču jā, jākontrolē būtu tas, kas notiek Luksemburgas brīvostā. Mēs nesaņēmām vēl līdz šai Baltie dienām, nesam saņēmuši atbildi. Un, uh, Eh, daudz kur pasaulē tiek arī šāda praksa īstenot Dubajā, Singapūrā. Eh, tas neatiec tikai uz eh, Eiropu šīs brīvostas, tātad tā ir joma, kas būtu jāpēta, paturot prātā to, kas ir rakstīts šajā ziņojumā. Tātad pilnīgi noteikti šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Turklāt uh, Eh, šo te ieņēmumu um, nepieļaušanu eh, teroristu, uh, nonākšanu teroristu rokās, uh, tas ir ļoti svarīgi un svarīgi ir arī konstatēt, ko tad darīt, tad, kad šie antīkie priekšmeti tiek konstatēti Eiropā. Tātad, ja iestādes konstatē, ka ir šie priekšmeti un tos nevar nosūtīt uzreiz atpakaļ uz šīm valstīm. Uh, no, kurie, no kurām um, tie ir nākuši, jo nav, piemēram, nekāds pārvaldes struktūras, piemēram, Lībijā. Mēs zinām, ka nesen uh, bija uh, tīkls, kuru Spānijas policija atklāja, uh, kas piegādāja uh, izlaupītos antīkos priekšmetus no Lībijas. Un ja šīs preces tiek atklātas, um, tad uh, par tām kaut kādai iestādē ir jārūpējas, jo tas ir cilvēks mantojums, un kamēr tās nevar nosūtīt atpakaļ uz uh, tās izcelsmes vietu, būtu jānodrošina šo preču pienācīga uh, aizsardzība, jo um, uz Lībiju šobrīd, diemžēl, preces nevar sūtīt atpakaļ. Pirms došu atkal vārdu referentam vai komisijai te, kas ir sakāms uh, šajā posmā. Nē. Jā. Pavisam īsi. Uh, thank you very much. Liels paldies. Tikai pāris lietas ļoti, ļoti ātri. Liels paldies par grozījumiem, kurus mēs uh, noteikti izskatīsim. Varbūt varēsim mūsu priekšlikumu kaut kā tā veidā uzlabot. Pavisam nedaudz lietas uh, par uh, kultūras preču atgriešanu, atdošanu. Um, tagadējais juridiskais pamāts, 207. Um, līguma pants, uh, uh, tur nav pietiekams. Es pat nezinu, vai juridiski uh, Eiropas Savienībai ir mm, pilnvaras pieņemt normas par kādu konfiscēta kultūras priekšmeta atgriešanu, ja runa par dalībvalsti. Un ESCO konvencijā ir minēts, ka tas ir jādara, tas arī tā līdz šim ir darīts. Uh, ar diplomātisko dienestu starpniecību. Tas ir tas, kā tas parasti notiek, nosūtot atpakaļ šos priekšmetus uz attiecīgo valsti. Mēs pieņemam zināšanai faktu, ka 75 gadi ir tas ilgums, ko piedāvā uh, um, referents, kā minimālais kultūras preču vecums. Šeit uh, varētu būt zināmas problēmas šīm papildu kategorijām, ko viņš piedāvā i, uh, ieviest uh, importu licenci uh, izsniegšanai. Piemēram, fauna, flora ir uh, um, šaubas, vai tās uh, ir kultūras preces, jo um, tās nav radījuši cilvēku un paleontoloģiskie priekšmeti, nu jā, tur ir vecuma jautājums atkal. Bet, eh, protams, mēs to visu izskatīsim, izvērtēsim. Mēs uh, lielā mērā atbalstām to, ko runātāji teica. Patiesībā mēs uzskatām, ka eh, tas viss uh, arī jau ir uzsvērts apsvērumos un arī ietekmes novērtojumā, ko mēs sagatavojām šim priekšlikumam. Mēs tiešām arī padomājām par uh, brīvo teritoriju jautājumu, par šīm brīvostām, un tas ir iekļauts uh, priekšlikumā šīs brīvās zonas ir iekļautas, un licenču un citas prasības ir iekļautas arī attiecībā uz uh, moic režīmu brīvajās zonās. Un arī kultūras priekšmetu jautājums, kas ir nolaupītas. Ja nemaldos, trešajā pantā ir noteikums, kur tiek teikts, ka šādas priekšmetus ārkārtas situācijās var uzglabāt uh, valsts iestādes, uh, tātad uh, uz noteiktu laiku, līdz uh, situācija normalizējās šajās karapostītajās valstīs. Paldies! Paldies, tad tagad varam atkal uzklausīt referentu. Īsi lūdzu, referentu kungs, noslēguma piezīmes. Es gribēju tikai pateikties uh, visiem dalībniekiem šajā diskusijā par viņu ļoti konstruktīvajām piezīmēm un gribu viņiem arī atgādināt, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. mājas 12. Labi, paldies. Labi, tad tagad varam pāriet pie 7. un 8. punkta, bet tie ir atlikti, tātad eh, par to šodien nediskutēsim par vīzu politiku, un tas tagad mums ļauj pieķerties devītiem punktam, kas ir manas, eh, mans pieprasījums, proti jautājums uz kuru jāatbild mutiski. 8. novembrī es uh, iesniedzu tātad šo jautājumu par Itālijas līkumu, kas paredz uh, datu uzglabāšanas periodu. Un tagad tiek noteikti uh, vismaz seši gadi. Sešus gadus ir jāsaklabā telekomācijas dati. Un šis uh, periods tika pieņemts likumā par putekļu sūcējiem, kur nav nekāda sakara ar datu uh, uzglabāšanu. Tātad tāds dīvains veids, kā īstenot politiku. Par šo laiku komisija ir atbildējusi, bet es tomēr gribētu izmantot savas tiesības un šīs komitejas tiesības uh, pacelt šo jautājumu Libe Eh, komitejā un uzklausīt eh, visaptvarošu atbildi no komisijas, jo komisija būtībā teica, tā ir nacionālā kompetence un mums tur nav nekāda darīšana. Un es eh, gribētu atgādināt, ka komisija pati gatavo jaunu likumdošanas priekšlikumu datu uzglabāšanas direktīvai, bet katrā gadījumā datu saglabāšanas periods seši gadi man tas šķiet pārmērīgi ilgs. Uh, pretstatā Eiropas likumiem. Ko komisija darīs šajā jautājumā? Ferklai kundze, ja nemaldos, ir pie mums ieradusies, lai atbildētu uz šo jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Un, uh, lai sniegtu pilnu ainu, es tomēr uh, atkal citēšu Avram Aplūs kungas sniegtu atbildus jūsu jautājumiem. Uh, Runājot par pirmo jautājumu daļu, kuru jūs mums uzdevāt, komisija atbildēja, ka tā apzinās, uh, ka ir šāds Itālijas likums un uh, informēs uh, um, par to, vai komisija lems šeit uh, ierosināt pārkāpumu procedūru vai nē. Runājot par otro jautājumu daļu, uh, tātad. Mm, Protams, komisija ir līguma sargātāja, bet datu aizsardzības līkumdošanas īstenošana ir nacionālo iecāžu kompetence, jo īpaši uh, datu aizsardzības, uh, uzraudzības iestāžu un tiesu kompetence. Un trešā, pēdējā jūsu jautājuma daļa, eh, tur tika atbildēts, ka darbs notiek, runājot par datu saglabāšanu pēc Eiropas Savienības tiesas um, lēmuma teledivu lietā arī informācijas apmaiņas un datu aizsardzības darbu grupā darbs notiek, kur piedalās arī komisija, papildus dalībvalstīm. Un visbeidzot, kā jau tika norādīts 2018. Eh, gada darba programmā, komisija pabeigs savas vadlīnijas par datu saglabāšanu. Paldies! I, I... Paldies! Man jau divi runātāji ir pieteikušies, bet kā šī jautājuma autērei, ļaujiet man jau uzreiz uzdot man jums jautājumu, ko varēsiet pēc tam atbildēt. Jūs teicāt, ka nacionālajām datu aizsardzības iestādēm ir tiesības iejaukties, bet uh, uh, tātad uh, rekomendācijas ir izteiktas eh, valdībai, bet eh, līdz ar to viņa pilnvars ir izsmeltas. Tātad eh, ir tikai viens vienīgs veids, kā pilsoņi var vērsties pret to, ir vērsties tiesā. Un tas ir ļoti dārgs, ilgs, grūts veids, kā cīnīties. Protams, nu, es nedomāju, ka Eiropas komisija uzskata, ka tas ir pienācīgākais veids, kā īstenot uh, Eiropas datu aizsardzības noteikums, proti likt pilsoņiem vērsties tiesā. Es domāju, ka tas ir Eiropas komisijas uzdevums, kas ir līguma sargātāja, īstenot Eiropas likumdošanu un aizsargāt uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, bet došu jums dažas minūtes par to padomāt. Par šo laiku Spinelī kundze un Sipels kundze ir pieteikušās runāt. Lūdzu. Paldies. Sofija, vispirms es gribētu pateikt, ka Esmu ļoti pateicīga par šo jautājumu, ko tu uzdevi. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Te ir runa arī par tiesiskumu, tiesiskas valsts principu Itālijā. Man jāsaka, ka komisijas atbildi, komisāra Avramopulus atbildi mani neapmierina. Es domāju, ka šeit uh, Tomēr uh, ir cieša saikne starp nacionālajām un Eiropas kompetencēm. Šeit ir runa par uh, dalībvalsts likumu, un uh, līdz ar to uh, saglabāšanas termiņš tiek paildzināts līdz sešiem uh, gadiem. Un pret to vērsās uh, privātuma aizsargs, un uh, Viņš ļoti konkrēti atsaucās uz uh, Eiropas Savienības likumdošanu un tiesvedību, jo īpaši uz DL2 spriedumu Eiropas Savienības tiesā. Un tur tika teikts, ka nav pieņemami tādi noteikumi, kas uh, nav proporcionāli. Ka šeit ir jānosaka tātad termiņš visam un tas ir ļoti svarīgs aspekts. Cīņas pret terorismu vai pret mafiju vārdā uh, tagad tiek riskēts, uh, uh, ka um, tiek legalizēti tādi ārkārtas noteikumi un likumi, un tāpēc uh, Itālijas uh, privātumā aizsargs uh, atsaucās uz um, Eiropas Savienības tiesas spriedumu par Tele2. Tur tika teikts, ka nav uh, pieļaujams, ka uh, neproporcionāli ilgi termiņi tiek noteikti datu glabāšanai. Es domāju, ka šeit vajadzētu uh, ierosināt pārkāpumu procedūru. Tas tika arī piedāvāts mutiskajā jautājumā. Uh, jo man šķiet, ka šeit tiek apdraudēts Eiropas tiesiskums un uh, no vienas puses tiek kritizētas citas valsts, piemēram, Ungārija un Polija, bet arī Itālija šeit var kritizēt, jo tas apdraud tiesiskumu, kas tiek darīts. Sīpels kundze, paldies priekšādātais kundze, un es atvainojos, uh, ja man būs jādodas prom uzreiz pēc jautājumu uzdošanas, jo man ir tikšanās ārpus parlamenta, bet es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs uh, mums šeit parlamentā jo šis Itālijas likums ir ar zinām priekšvēsturi. Vecais datu uzglabāšanas likums uh, jau tika atcēlts ar tiesas starpniecību, un tagad ir jauna procedūra, un jūs to jau minējāt, kas uh, rada iespaidu, ka Itālijas valdība negribēja vēlreiz diskutēt par datu saglabāšanu, un tāpēc uh, viņi šo jautājumu tā noslēpa. Un uh, vienkārši teikt, datu aizsardzība ir nacionālā kompetence, tas nav pietiekami, un tā tas arī nav. Pirmkārt, 20. Uh, terorisma apkarošanas direktīvas pāns ir šī likuma pamāts. Uh, uh, to arī varētu vēl apšaubīt, vai tā ir pareizā atsauce. Un uh, šīs direktīvas preambulā mēs runājam par proporcionalitāti un daudzām citām lietām, un mēs varam runāt arī par Eiropas pamatiesību hartu. Un man liekas, ka šeit mums ir vairāk kā viens iemesls uh, Eiropai pievērsties šim jautājumam un pēc būtības pārbaudīt, vai tas tiešām atbilst mūsu noteikumiem, mūsu likumiem. Un no šī skatu punkta es tiešām nespēju saprast, kāpēc vienīgā atbilda no komisijas ir, ka tā ir nacionālā kompetence. Jo ja es to pateikšu saviem pilsoņiem savā vēlēšana apgabalā, tad viņi teiks, o, oh, man šķita, ka mums ir Eiropas Savienība ar kopīgām vērtībām, kopīgiem notiekumiem. Tātad kā tas var būt, ka tā ir tikai nacionālā kompetence? Un es domāju, ka uz šo jautājumu ir jāatbild, jārēģē, un komisija būtu jādara vairāk, nevis vienkārši jāsaka, mums nav pienākums rīkoties. Paldies, un pirms jūs aizējat, pirms dot vārdu Ferklais kundzei, es gribētu piedāvāt šīs komitejas koordinatoriem oficiāli izskatīt uh, iespēju lūgt uh, juridiskā dienesta atzinumu pār uh, komisijas atbildi, sakot, ka tai nav pilnvaras, ka tā nav Eiropas kompetence. Es gribētu redzēt tādu pienācīgu šī jautājuma analīzi, vai um, komisija tiešām pamatot var teikt, ka tai nav uh, pienākums rīkoties. Un es kā jums, kā koordinātorei, šo jautājumu piedāvāju. Par Klainas kundzi lūdzu. Uh, Paldies! Es saprotu šos jautājumus, ko jūs uzdevāt iepriekš, un tāpat arī abu uh, deputātu jautājumus. Bet uh, tā tad ir jāliek uzsvars uz to, kāpēc komisija vēl ar vienu uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Itāliju un ko īsti komisija gaida. Domāju, ka vajadzētu uzsvērt to, kā sarunas par uh, datu saglabāšanu ir ļoti komplicētas, jo īpaši pēc tiesas sprieduma. Uzskatu, ka tā ir daļa no daudz plašākām diskusijām, un komisija vienmēr ir ieņēmusi nostāju, ka pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas, kas ir ļoti nozīmīgs lēmums, komisijai ir jāsaprot šāda sprieduma plašāku ietekmi, jo īpaši, ja runa par dalību valstu nacionālajiem priekšrakstiem attiecībā uz uh, datu saglabāšanu. Kā jūs minēju, šī, šis izvērtējums vēl ar vien turpinās. Kopā ar dalību valstīm mēs uh, sadarbojamies ar Eirojust, ar Eiropolu, ar, ar uh, pamatiesību aģentūru. Tāpat arī mēs pētām, kāda varētu būt uh, ietekme tiesība aizsardzības iestāžu darbībā. Un, protams, mēs domājam arī, kā tiks piemērota Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi. Un viss tas ir daudz komplicētāk, nekā mēs domājām. Tāpēc arī komisija vēl nav pieņēmusi šo lēmumu par pārkāpumu procedūru. Ļoti labi. Man patiešām interesētu šī analīze, jo, manuprāt, tas maz nav tik sarežģīti. Uh, Arī jūs eh, savā atbildē jūs atsaucaties uz eh, dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm, un attiecīgā datu aizsardzības iestāde saka, ka šis likums pārkāpj Eiropas Savienības tiesības. Nu, vai tiešām tas ir tik sarežģīti? Man īstenībā jau ir apnikusi Eiropas eh, komisijas mm, atbilde parlamentām. Galu galā, ja runa par to, ka dalībvalsts iestāde uzskata, ka Eiropas tiesības tiek pārkāptas, un šai iestādēji nav vajadzīgo pilnvaru, lai rīkotos, tad jums vajadzētu to darīt. Vai tiešām tas ir tik sarežģīti? Es eh, domāju, ka zālē nav tik daudz cilvēku, lai mēs varētu pienācīgi par to debatēt, bet es eh, aicināšu Lībēju komiteju pieprasīt eh, juridisku analīzi par šo situāciju. Uh, jo īpaši šeit ir runa par komisijas pienākumu e, piemērot Eiropas Savienības tiesības, un tas ir jādara nevis laikā, kad politiski tas ir izdevīgi, bet gan tad, kad likumi tiek pārkāpti, un kad šī situācija ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Galklā tas tieši ir Eiropas komisijas pienākums pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet nu paldies, ka piedalījāties sanāksmē. Tagad tā nākamais darba kārtības punkts. Šeit radusies neliela problēma, tāpēc, ka desmitais darba kārtības punkts, kur ir runa par naudas um, atmazgāšanas um, mm, novēršanu ar krimināltiesību palīdzību, šīs referents vēl nav ieradies. Viņam vajadzētu būt klāt pēc divām, trīs minūtēm. Nu, mēs varētu izmantot šo pauzi liederīgi, nopirkt kafiju, uzdziedāt kādu dziesmu, aiziet uz toleti. Kurš vēlas dziedāt? Here, so yeah. Vai visi ir atgriezušies, tad mēs varam sākt darbu. Šķiet, ka reference ir kaut kur liftā, viņš nav tālu. Protams, mēs varētu tagad ātri vien pieņemt uh, daudzus oficiālus lēmumus. Agenda, Jā, desmitais darba kārtības punkts. Puč. Mēs esam pie desmitā punkta, bet referents vēl ar vienu ir liftā. rapporteur. Beidzot ir ieradies referents. Okay. His... Kamēr viņš ieņems vietu, es varētu nosīt ievadu par desmito darba kārtības punktu. Tātad te ir runa par ziņojumu komitejai par trilogas sarunām attiecībā uz naudas atmaskāšanas apkarošanu ar krimināltiesību palīdzību. Ceturtais trilogs notika 12. aprīlī, nākamais ir paredzēts 30. maijā Strasbūrā, un kurā kungs tūlīt mums pastāstīs par aktuālāko. Liels paldies! Liels paldies, priekšādātāji! Es patiešām atvainojos, ka es aizkavējos, bet uh, līdmašīna mm, ieradās ar novēlošanos. Vispirms es vēlētos sirsnīgi pateikties kolēģiem, ānu referentiem par ieguldīto un par to, ka mums ir izdevies tik daudz panākt. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Lielas paldies arī Bulgārijas prezidentūrē par ļoti labo sadarbību un par to, ko Bulgārijas prezidentūra ir darījusi, lai panāktu uh, tādu kompromisu, kas ir akceptējams visām institūcijām. Liels paldies arī Eiropas komisijai par konstruktīvo ieguldījumu un to, kā tā turpina vadīt uz priekšu šīs sarunas. Mēs visi vēlamies nodrošināt tādu efektīvu tiesību aktu. Mēs vēlamies izvairīties no trūkumiem, kas um, varētu ļaut noziedzniekiem turpināt uh, gūt pēļņu. Tīsnesis Falkone sava darba laikā tika nogalināts, nogalināts, un viņš minēja, ka visu laiku ir jāseko līdzi naudai, jo m, mm, tieši ar to mēs varam apkarot mafiju un citas organizētās noziedzības grupas. Tieši tāpēc mūsu darbā mēs vēlamies novērst to, ka nelegāli iegūti līdzekļi tiek izmantoti šādas darbības turpināšanai. Uh, Līdz šim mums ir bijuši četri trilogi un tāpat arī dažādas tehniskas sanāksmes. Mums ir izdevies atrisināt ļoti daudzas problēmas, un es ceru, ka nākamajā politiskajā trilogā 30. maijā Strasbūrā mēs varēsim šim darbam pielikt punktu. Trilogos esam uh, atrisinājuši vairākus svarīgus punktus, piemēram, um, pie aptvērums šai direktīvai tagad ir paplašināts, tas tiek attiecināts uz visiem noziedzīgiem nodrījumiem. Tāpat arī ir runa par sankcijām pret fiziskām personām. Tātad te ir runa par aizliegumu piedalīties publiskos konkursos. Tagad eh, padomēji vajadzētu um, turpināt darbu, um, vajadzētu nodrošināt to, lai parlamentam svarīgi punkti tiktu akceptēti. Tātad ir jānodrošina konfiskācijas paplašināšana m, mm, dažādos noziedzīgos nodarījumos. Ja mums izdosies panākt vienošanos par šiem strīdīgiem punktiem, mēs varēsim uh, noslēgt šīs sarunas, un tiesība aizsardzības iestāžu rīcībā būs ļoti labs teksts, kas ļaus nodrošināt gan novēršanu, gan arī represiju darbu. Es domāju, ka mēs varam būt visi apmierināti ar panākto. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Zdehovska kungs. Paldies, priekšādātāji. Man ir vairākie jautājumi. Pirmais jautājums kādi ir konkrēti secinājumi tātad, uz ko šīs teksts tieši attieksies? Tātad, kas konkrēti tiek minēts šajā ziņojumā? Tāpat arī es gribētu zināt, kas ir lielākie šķēršļi, kas mums neļauj sasniegt kompromisu sarunās. Uh, Es eh, dzirdēju, ka vairākās dalībvalstīs ir eh, problēmas attiecībā uz šo ziņojumu. Vai mums ir izdevies atrisināt šīs problēmas? Un eh, pēdējais jautājums. Vai jūs esat izskatījuši arī jautājumu attiecībā uz mazāku summu nosūtīšanu starp dalībvalstīm? valstīm? Bieži vien ir tā, ka starp dalībvalstīm tiek nosūtītas lielas summas, bet vai jūs eh, liekat uzsver arī uz šādām mazākām summām? Ļoti daudzas eh, teroristiskas organizācijas strādā tieši šādā veidā, nosūtot mazas summas. Okay, no other... Neviens eh, nevēlas neko vēl jautāt. Korākungs, jums vārds. Tanto ringrazio il collega Šekovski par le. Lielas paldies kolēģim par uzdoto jautājumu. Sākumā nebija uzlicis austiņas, tāpēc eh, varbūt palaidu kaut ko garām. Tomēr varu teikt, lūko, tātad šeit ir runa par direktīvu, kas ir balstīta uz krimināla tiesībām. Tātad šeit nav runa par naudas atmaskāšanu kopumā, bet te ir runa par uh, eh, kriminālu tiesību uh, eh, sistēmu harmonizēšanu starp dalībvalstīm. Tātad šeit mēs mēģinām nodrošināt, lai noziedzīgu nodarījumu apkarošana tiktu harmonizēta starp eh, dažādām krimināltiesību sistēmā. Ar šo direktīvu mēs vēlamies definēt noziedzīgus nodarījumus, um, kas attiecas uz naudas atmaskāšanu. Šiem noziedzīgiem nodarījumiem ir jābūt vienādiem visās dalībvalstīs, tā lai tiesneši varētu rīkoties atbilstoši. Tas attiecas arī uz sankcijām, un mēs Vēlamies arī iekļaut šeit gan fiziskas, gan arī juridiskas personas un uh, harmonizēt arī uh, definīciju šajā jomā. Mēs vēlamies atrisināt uh, konflikts situācijas starp uh, tiesību sistēmām. Pat, ja kādai valstī varētu būt pretenzijas, mums būs uh, jāmēģina uh, atrast šeit risinājums. Attiecībās konfiskācijām mēs tagad gaidām konkrētu priekšlikumu no komisijas. Mēs jau esam mēģinājuši virzīties uz priekšu, un šeit mēs balstāmies uz dažu konkrētu dalībvalstu pieredzi. Balstoties uz šo pieredzi, mēs mēģinām panākt harmonizāciju. Tātad šeit nav runa par tādu konkrētu likumu, nu tas eh, varbūt varēs tikt paveikts nākamajā mandātā. Ko tad tieši konkrēti mēs esam panākuši? Protams, ne visus jēdzienus visas dalībvalstis ir pārņēmušas, jo ne visām dalībvalstīm uh, tie patika. Vairākums eh, dalībvalstu padomē un arī vairākums parlamenta deputātu ir eh, kopā pavirzījušies uz priekšu, un esam šeit ieguldījuši daudz pūļu. Šeit nav runa par konkrētām summām, te ir runa tieši par krimināltiesībām, tātad par eh, sankcijām, par kriminālu vajāšanu un tā tālāk. Lielas paldies! Vai Eiropas komisijai ir kas piebilstams? Nē. Labi. Tad mēs varam šo punktu slēgt un varam pāriet pie 11. darba kārtības punkta, kas tiks skatīts aizklāti. Tad, tad visi, kas nedrīkst piedalīties šādā slēgtajā sanāksmēs, tagad iziet no zāles.